palīdzībām eh, šķiet neviens neraizējis. Publiski privātās partnerības eh, mēģinās veicināt un pat eh, aizsardzības industriju. Tas mums rada milzīgu sarūktinājumu. Paldies! Un tagad Farijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi! Vēlējos pateikties eh, Fernandeša kungam eh, par ieguldīto darbu. Viņš eh, pieprasa vairāk vienlīdzības, līdztiesīguma, lai varētu piedalīties projektos, ko finansēs ar InvestEU. Mums ir jārūpējas arī par EIB iesaisti un garantiju sniegšanu. Es jau vairākas desmit gadus esmu par to runājis. Eiropas Savienībai ir jābūt iespējai uh, finansēt projektus uh, dažādās svarīgās strateģiskās jomās. Arī mazākām dalību valstīm, tādām kā Portugāla, ir nepieciešams finansējums, jo ņemot vērā negatīvo risku analīzi, joprojām ir grūti piesaistīt finā, uh, privāto finansējumu klimata aizsardzība, CO2 samazināšana, ražošana. Tie visi ir projekti, kas ir pelnījuši EU invest atbalstu. Paldies! Tagad Višņēvskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, InvestEU var būt svarīgs investīciju dzinulis tajos reģionos, kuros it īpaši ir nepieciešama pārēja uz zaļāku enerģiju. Un tēriņi par klimata pārmaiņām arī tiks iekļaut šajā programmā. Es runāju arī par tehnoloģiskajām, tehnoloģiskiem pielāgojumiem, kas būs nepieciešami bet priekšlikumā šie mērķi nav pietiekami labi formulēti. Tādēļ gribēju pavaicāt, vai ar jaunās programmas palīdzību varēs investēt arī tādos reģionos, kur bija ļoti spēcīga kalnrūpniecība un kur tagad šis rūpals ir apsīcis. Klimata politika ir viena no prioritārajām Eiropas Savienībā, un ir dalība valstis, kas izmanto ogles savā energo kokteilī, tām rodas milzīgas izmaksas, lai pāriet uz zaļāku enerģiju. Es esmu ļoti noraizējusies par šo situāciju. Paldies! Zahvaljujem predsjedavajuća. Zahval... Maletić skundzu tagad. Fernandezu na odličnom poslu i posebno pozdravljam. Paldies! Gribēju pateikties Fernandešu kungām par izcilo darbu. Paldies arī Katainen kungam, kas apmeklē vairākas dalību valstis um, arī FC programmas ietvaros. Tagad mēs runājam par jauno programmu Invest EU strādājot pie EFC, mēs pārliecinājāmies, ka arī projektu sagatavošanas fāze ir ārkārtīgi nozīmīga. Dalību valstīs uh, ir uh, jābūt eh, ļoti labi sagatavotiem projektiem, lai varētu pirmām kārtām vispār piedalīties šajā programmā. Ir arī eh, vairāk jāpalīdz mazām dalību valstīm, lai tās varētu arī celt savu administratīvo kapacitāti, tādējādi atvieglojot eh, līdzdalību programmās. Un, ja mēs runājam par risku uzņemšanos, nevajadzētu finansēt tikai publiskus projektus, vairāk arī jāfinansē jaunu uzņēmumi, inovatīvu uzņēmumi. Tas noteikti nāks par labu mūsu ekonomikai. Paldies! Esam uzklausījuši visus runātājs brīvā mikrofona procedūrā, un tagad došu vārdu Katainen kungam un pēc tam abiem referentiem. Paldies godātajiem deputātiem par šīm labajām debatēm, kas vieš mūs visos cerības. Mēģināšu izteikt dažus komentārus un arī reaģēšu uz jūsu ierosinājumiem. Jāsaka, ka EU Invest vairāk balstās uz politiskām vadlīnijām nekā EFSI. Nē, nu tas nenozīmē, ka projekti ir ar tādu politisku nokrāsu. Galīgi nē, vienkārši tie tiek atlasīti balstoties uz projektu kvalitāti un uh, jārūpējas par to, lai uh, projekti būtu ar papildvērtību. Mums ir jādomā par tādiem projektiem, kas ir veltīti digitalizācijai vai klimatu pārmaiņu saku samazināšanai vai uh, eh, MVU projektiem, un jāpiebilst, ka MVU bieži vien ir grūtāk ehm, piekļūt finansējumam. Lūk, To tieši nozīmē šī politizētā nokrāsa. Un, uh, Neviens, protams, eh, netika spiests izmantot EFSI, ja viņi to nevēlējās. Jūs, protams, varat eh, finansējumam piekļūt, ja uz to piesakāties. Ir jāsaka, Eh, ka tika runāts arī par privāto likviditāti investoriem. Ir iespējams šos līdzekļus piesaistīt, lai radītu darba vietas un konkurētspēju veicinātu apkopojot 13 eh, jau esošos finanšu instrumentus, mums ir visiem jāapzinās, ka gala patērētājam EU invest būs daudz vienkāršāk izmantojams. Jums nevajadzēs zināt eh, visu par 13 dažādiem fondiem un domāt, kas tad būs visatbilstošākais tieši manam projektam. Tā tad ir Eh, viens fonds EU eh, e Invest, kas var garantēt finansējumu jūsu projektiem. 13 instrumentu apkopošana nozīmē arī to, ka būs apkopotas 13 konsultatīvās struktūras, un arī tas gala lietotājam eh, nozīmē daudz vienkāršāku izmantošanu mēs asignēsim arī 25% no garantijām saskaņā ar pieprasījumu no citām finanšu institūcijām, ne tikai no EIB. EIB mums ir ļoti vērtīgs partners, un tāds tas arī būs. Mēs vēlamies arī uh, stimulēt finansiālas uh, inovācijas, jo EIB nevienmēr uh, var un vēlas investēt pilnīgi visos projektos. Dalību valstu investīcija bankas, kā arī ERAB varēs piedalīties garantiju sniegšanā. Es uzskatu, ka 25% uh, patiešām varētu radīt papildu vērtību, šie 25%, ko garantēs citas finanšu institūcijas. Godātajiem deputātiem vēlētos atgādināt, ja vēlaties iepazīties ar EFSI panākumiem, tad aplūkojiet vienkārši šī instrumenta uh, tīmekļa vietni. Varat to mierīgi atrast Google, tur ir uzskaitīti visi finansētie projekti, uzklikšķiniet uz savas dalību valsts un jūs redzēsiet, kuriem projektiem jau līdzekļi ir tikuši atvēlēti. EFSI, protams, nav brīnum līdzeklis, kas var atrisināt pilnīgi visu, un arī EU Invest nevarēs to izdarīt. Nē, tas nevarēs atrisināt visas problēmas pasaulē. Uh, bet tas ir ļoti svarīgs papildus finanšu instruments, kas var radīt papildus darba vietas, modernizēt mūsu tautsaimniecību, padarīt to ilgspējīgāku un uh, radīt šo papildu vērtību mūsu labklājības sabiedrībām. Vēl viens vārds par FC. Raugoties uz panākumiem, esmu īpaši uh, Uh, gandarīts par tām valstīm, kas ir bijušas lielākās ieguvējas. Grieķija bija visaktīvākā EFSI finansējuma izmantošana otrā vietā, Igaunija trešajā, Portugāla tālāk, uh, Spānija, Lietuva, Latvija, Bulgārija, Somija, um, Itālija uh, desmitajā vietā galvenokārt finansējums ir uh, nonācis tieši tur, kur tas ir nepieciešams visakūtāk, tajās valstīs, kam bija uh, zināms finanšu grūtības. Iepazīstoties ar projektu kvalitāti, jāsaka, arī tie ir kļuvuši ar uh, daudz augstāku raudzi. Tas uh, ļauj ar uh, cerībām lūkoties nākotnē. Paldies, un tagad uzstāsies abi līdzreferents Fernandesa kungs un tad Galtjērī kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. bija interesanti klausīties tos, kur izteicās pret privāto sektoru, pret investīcijām tur. Kas tad rada darba vietas uzņēmumi, tīpaši mazie vidēji uzņēmumi? Es domāju, jūs piekritīsiet, ka šis fonds ir izmantots un to arī vajadzētu izmantot tā skaitā pašvaldībām, tas būs vēl viens instruments, kas ļaus veicināt investīcijas, it īpaši tajās vietās, kurās nedarbojas tirgus. Manuprāt, ir vienkārši neaptverami. Tie, kuri vēlas lielāku nodarbinātību, iebilst pret tiem instrumentiem, kas varētu radīt nodarbinātību. Un papildus tam visam, šis instruments palīdz ar iekļaušanu. Mēs esam stiprinājuši sociālo aspektu, iespējām veikt ieguldījumus mazos vidējos uzņēmumos, tāpēc ir svarīgi, lai cilvēki neapjuktu. Bez 700 miljārdiem eiro, me, kurus mēs vēlamies mobilizēt, ar aptuveni 40 miljārdu lielām garantijām, Dalība valstis var izmantot investīju programmu, sniedzot papildu garantijas no struktūra fondiem. Un šis sadalījums ir dalību valstu ziņā, tas pieder viņiem. Viņi var mobilizēt investīcijas ar 3A reitingu, lai pārvarētu būtiskas problēmas ar papildu investīcijām, nebaidoties par valsts atbalsta problēmām. Dalību valstis var izmantot šo projekta daļu, lai finansētu tos projektus, kas tam šķiet uh, būtiski. Līdz ar to es ceru, ka lielākā daļa būs par investīcijām, par nodarbinātību, par Eiropas Savienības konkurētspējas uzlabošanu, lai mēs varētu izpildīt tos solījumus, kurus esam izdarījuši, tā skaitā apkarojot klimata pārmaiņas. Paldies Fernandešu kungam. Gotjēri kungs tālāk divas minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka mums bija ļoti bagātīga diskusija, kas atspoguļo lielo vienprātību uh, te parlamentā attiecībā uz tekstu, ko ir apstiprinājuši divas komitejas, tātad Ekons un budžeta komiteja, un kā izrietēja arī no vicepriekšsādātāja Katainēna uzrunas, mēs šobrīd. Mm, mums priekšā ir tāds ļoti būtisks pozitīvs process. EFSI ir veiksmes stāsts, bet mums nav izmantots vēl pilnīgs potenciāls attiecībā tieši uz kvalitāti investīcijām, un tāpēc mums vajag labot vēl iztrūkstošo tirgu un investīju ar parlamenta ierosinātajiem uzlabojumiem. Domāju, ka rāda labu līdzsvaru starp šīs politikas virzību, elastību un arī eh, mēroga ekonomiku. Mums ir nepieciešams, lai uh, mēs eh, kvantitatīvi varētu ne tikai kvalitatīvi stiprināt uh, investīcijas, un cerams, ka tas arī tiek panākts ar mūsu tekstu. Mūsu grupa uh, būs uh, pieturēsies pie mūsu konkrētās līnijas, ko esam pauduši dažādajās eh, komitejās, eh, kur ziņojums tika pieņemts ar vairākumu, un mēs dosim noteikti ļoti pozitīvu signālu attiecībā uz ilgspēju, ilgspējību, attīstību un uh, virzību uz priekšu. Jā, paldies. Ar to noslēdzam debates par šo tematu balsošanu paredzēt rītdien. Tagad es vēlos sveikt Malmstrēmas kundzi, mūsu komisāri. Paldies komisāram Katainen kungam. Paldies visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Nākamās debats ir kopīgās debatas - Tirzniecības un asociācijas nolīguma īstenošana Latīņamerikā. Runa ir par divām valstīm - Kolumbiju un Peru. ES un Kolumbijas un Peru tirdzniecības nolīguma īstenošana. Ziņo, eh, referents ir Santiago Fisas Aksela. Un otrs ziņojums ir īstenošanas ziņojums par asociācijas nolīgumu ar Centrālā Ameriku tirzniecības pīlāru, kur re referents ir Raimers Böge. Vispirms eh, vārdu došu referentiem. Santiago Fises Akselē pirmais lūdzu. Paldies, priekšsarētāji! Paldies komisārs kundzei. 2013. gadā Eiropas Savienība parakstīja uh, līgumu ar Kolumbiju Peru un 5 gadus tas ir uh, piemērots pagaidu režīmā. Mēs uh, varam redzēt šobrīd, ka tas ir bijis iegūms visiem. Tas, ko prognozējām, tiek pārsniegts uz noteikumiem balstīts, uz vērtībām balstīts instruments, eh, kas ir atstājis ļoti pozitīvu ietekmi uz sociālo-ekonomisko attīstību abās pusēs, un tas ir instruments, kas palīdz mums eh, stiprināt savu stratēģiju attiecībās ar Latīņu Ameriku, un tas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienībai. Tirzniecības nolīgums ir nodrošinājis ekonomisko stabilitāti, modernizāciju, diversifikāciju tirzniecībai un eksportam no Kolumbijas un Peru. Tas ļauj diversificēt eksportus, un nolīgums ir ļāvis Kolumbijai un Peru diversificēt un modernizēt savus eksportus, kas ir svarīgi viņu maziem vidējiem uzņēmumiem. Bet tas ir svarīgi arī Eiropas uzņēmumiem. Arī tie ir ieguvuši. Ne tikai tāpēc, ka ir atcelti tarifi, bet arī divpusējās vienošanās ir eh, aizstātas, nodrošinot eh, ar komisijas palīdzību to, ka MVU var izmantot to potenciālu, ko piedāvā šie tirzniecības nolīgumi. Mums būtu eh, pozitīvi jāizvērtē esošās sistēmas, piemēram, fitosanitārās um, sistēmas, bet ir vēl daži neatrisināti jautājumi saistībā ar certifikāciju atsevišķiem pienu gaļas produktiem, Eiropas geogrāfisko norāžu aizsardzību un alkoholisko dzērienu aplikšanu ar nodokļiem. Esam radījuši stimulu sadarbības mehānismam starp komisiju un Kolumbiju Peru, it īpaši zinniecības jomā un ilgspējīgas attīstības jomā. Mērķis ir uh, strādāt pie tā, lai garantētu, ka starptautiskie standarti darba jomā un vidas jomā tiek, tiktu īstenoti atbilstīgi. Tas būtu jāpapildina ar ceļa karti. Šis nolīgums ir palīdzējis arī virzīties uz priekšu vidas jautājumos, sociāla-ekonomiskos jautājumos Kolumbijā un Peru, bet ir vēl jāturpina darbs, uh, jānodrošina tas, kā tiek ievēroti noteikumi, tiesības uz uh, koplīgumu sarunām, jāatrisina neoficiālā darba problēma, bērnu darbs. Viss šīs lietas vēl ir jāskata. Vēlamies atzinīgi izteikties par eh, konflikta atrisināšanu ar FARC. Tas bija ļoti pozitīvi. Tāpat ir jāstrādā arī PAIS eh, programmu ar OECD. Šāds nolīgums būtu eh, jāparaksta ar visām reģionu valstīm, kā Bolīvija un citām. Tomēr tās nevēlas šobrīd vest sarunas. 2015. gadā Ekvadora pieslēdzās, jo redzēja, kāda ir iegūmi. Tas e, notika 2017. gada decembrī. Mums vajadzētu mudināt šīs draudzīgās nācijas, strādāt pie uzlabojumiem un atzinīgi izteikties par to, kas jau ir paveikts, e, apstiprinot, ka viņi var paļauties uz atbalstu no Eiropas Savienības. Paldies, tālāk Bēgas kungs, četras minūtes. Priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi. Šis e, ziņojums par e, īstenošanas ziņojumu par asociācijas nolīgumu ar Centrālu Ameriku un Tirzniecības pīlāru ir pieņemts komitejā ar lielu pārsvaru. Globalizētā pasaulē uz noteikumiem balstīts e, tirniecības nolīgums ir ne tikai instruments, bet arī līdzeklis stabilitātes nodrošināšanai eh, šajā nedrošajā pasaulē. Šajā ziņojumā ir pozitīvas lietas, bet arī kritiskas lietas un piezīmes. Uzreiz vēlos norādīt, ka tik tiešām šīs asociācijas nolīgums sastāv no trim pīlāriem. Diemžēl, kaut arī Centrālamerikas valstis jau 2013. gadā ir piekritušas šim nolīgumam. Līdz pat šim brīdim trīs valstis divus pīlārus bez eh, tirzniecības nav ratificējuši. Mēs piedzīvojam to atkal un atkal. Un tas apdraud eh, Eiropas Savienības uzticamību, ja tā ar saviem partneriem no citiem kontinentiem cenšas eh, slēgt tirzniecības un asociācijas nolīgumus. Tādēļ vēlos aicināt trīs attiecīgās eh, dalību valstis pabeigt beidzot ratifikāciju. Lai varam eh, runāt par sadarbību, politisko dialogu. Vēlos arī skaidri norādīt, ka šis nolīgums ir pirmais starpreģionālais nolīgums. Mums ir šeit darīšana ar Centrālamerikas valstīm, kas saskars ar specifiskiem izaicinājumiem. To jūs redzat arī no skaitļiem, kas mums ir pieejami. Ir valstis, kur tirdzniecības apmēri pēdējos gados ir ievērojami pieauguši, un ir valstis, eh, kur tas notiek lēnāk. Vienlaicīgi mēs redzam arī to, ka ir vērams bažas. Piemēram, ir valsts Kostarika, aiz kuras seko Panams, Panama un Gvatemala, kur pieaug apjomi, bet izmaiņu dēļ Dienvidu Austrumāzijā Kostarikas rādītāji ir ievērojami samazinājušies. Arī citos nolīgumos mēs varam redzēt, ka gan partneri, gan pati Eiropas Savienība var uzlabot vēl situāciju. Tur, kur runa ir par tarifiem, ir jāizmanto šis potenciāls. Jautājums tad ir tāds, vai, šīs, vai šī tirzniecība ir diezgan vienpusēja. Un jāskatās, ar ko Eiropa, piemēram, eksportē uz turieni, tas arī ir būtisks elements. Vēl vajadzētu norādīt, ka, piemēram, atsevišķi temati būtu vēl eh, jādiskutē. Piemēram, jautājums par pakalpojumiem. Tur komisārs kundze eh, vajadzētu vēl rīkoties. Un aicinu Eiropas Savienību, kā arī visas Centrāla Amerikas valstis, pilnībā ratificēt un īstenot vides eh, nolīgumus starptautiskajā līmenī, tā skaitā Parīzes vienošanos. Arī attiecībā uz starptautisko darbu organizāciju tur vēl ir kaut kas jādara. Tur ir nepabeigti darbi, un mums nevajadzētu atslābināt spiedienu. Pēdējais dāmas un kunga punkts. Austrija, Beļģija un Grieķija. Šīm valstīm beidzot ir jāratificē eh, šīs eh, asociācijas nolīgums. Paldies! Tagad došu vārdu komisārei Malmstrēmai. Paldies! Paldies eh, priekšsēdētā. Es eh, sākumā gribētu novēlēt visiem laimīgu jauno gadu un ceru, ka mums būs eh, laba sadarbība turpmākajos mēnešos šeit plenārsēdē. Paldies Eiropas parlamentam, Inta komitejai un abiem referentiem, Bēgs kungam un Fisas Aksel kungam par ziņojumiem par eh, tirzniecības līguma īstenošanu asociācijas eh, sadarbībā ar Latīņu Ameriku un par nolīgumu starp eh, Peru un, ar Pelu un Kolumbiju. Abi ziņojumi ir ļoti noderīgi, lai mēs varētu izvērtēt šo Eh, šo darbību uz vietas, un komisija arī ir uzsākusi šobrīd tādu eh, izpēti attiecībā uz abiem līgumiem. Kā jau jūs gluži pareizi norādījāt, īstenošana ir noritējusi labi, un eh, tam ir bijusi ietekme uz. Tādā visā starptautiskajā kontekstā. Tāpat laikā mums, protams, ir nepieciešams cieši uzmanību pievērst virzniecības, um, ilgspējīgas attīstības normām, tīpaši Centrāla Amerikas uh, valstīs, um, attiecībā uz darba normām, ir bijis zināms progress, kā jūs teicāt, tā piemēram nesen tika izveidota trīspusēja darba padome Gvatemalā, komisija tāpat arī nodrošinājuši finansējumu uh, pasākumiem par uh, korporatīvu atbildību, ir veidotas vietējās konsultīvās grupas un arī stiprināts vietējais um, starptautiskās darba organizācijas birojs. Kolum Kolumbija arī ir pavirzīsies uz priekšu um, ilgspējīgas attīstības uh, jomā, un kontakti ar Peru ir bijuši ļoti intensīvi. Es nosūtīju mm, Peru tirzniecības ministram vēstuli, norādot mūsu bāžas par nepietiekamu mm, īstenošanu attiecībā uz starptautiskām darba tiesībām un uh, par relaksētajiem Peru darba vidas standartiem. Uh, kas atkal saistās ar investīcijām un par nepietiekamām konsultācijām ar pilsonisko sabiedrību. Peru ļoti konstruktīvi iesaistījās šajās diskusijās un esam panākuši pozitīvus rezultātus. Ziņojums par eh, vienošanos ar anduvalstīm. Nu, tur arī mēs runājam, ka jāstiprina konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību. Arī tur ir bijis progress. Kolumbija pagājuši gadu izveidoja eh, īpašu konsultīvo grupu, un Peru ir apņēmības pilna mm, veikt diskusijas par vides eh, jautājumiem mm, mehānismu ietvaros, ko valdība ir nolēmusi izmantot. Mēs joprojām cieši vērosim visu, kas notiek uh, tur, un uh, sadarbosimies ar šīm valstīm uh, atbilstoši ar 15 plānu, 15 punktu plānu, ko mēs izstrādājām pagājušā gada februārī. Daži jautājumi ir tikai daļēji aptvert šajos nolīgumos, un citi vispār nē, teiksim, dzimumlīstiesība, pretkorupcijas normas, vai arī pilnīga sadaļa par investīcijām. Uh, Tas ir galvenokārt eh, tāpēc, ka eh, šie nolīgumi tika noslēgti 2010. gadā. Tā tad mums ir jāraugās eh, tagad ar saviem partneriem, kā mēs varam virzīties uz priekšu šajās izaicinājuma pilnajās jomās. Un visbeidzot, gribu uh, uzsvērt, ka mēs pilnībā piekrītam, ka ņemot vērā izaicinošos apstākļus Centrāla Amerikā un Andu reģionā, ir ļoti steidzami, lai nodrošinātu arī mūsu uzticamību, kā jūs teicāt, Bēgas kungs lai abi nolīgumi pilnībā stātos spēkā. Tātad mēs ļoti atbalstam aicinājumu no Eiropas parlamenta puses dalību valstīm, kuras vēl nav ratificējušas nolīgumu, lai tās to darītu pēc iespējas ātrāk. Es uh, ar prieku gaidu turpmākās debatas. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies uh, komisārs kundzei, un tagad vārds Sala Frankas uh, kungam. Lūdzu, jums viena minūte. Paldies eh, priekšsādātā dāmas un kungi. Pirmkārt, gribu pateikties referentiem par eh, veikto darbu. Ārlietu komitejā mēs eh, izskatījām šo jautājumu. Un, manuprāt, tas ir um, pilnīgi mm, noteikti nepieciešams Eiropas Savienībai, un tas ir Eiropas Savienības uzņēmuma interesēs, un tas paredz tādu inkluzīvāku un godīgāku starptautisko tirzniecību, it īpaši uh, protekcionismu kontekstā. Un, kā jau Fisiskungs teica, mums ir jāoptimizē tas, ko mēs varam iegūt no šī līguma, un jāturpina arī savus procesus. Uh, Ir pilnīgi neiedomājami, komisārs kundze, ir trīs dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas šos uh, konkrētos nolīgumus. Uh, papildus Kolumbijai mums ir bijusi ļoti laba sadarbība. Ņemot vērā sarežģīto situāciju Venecuēlā, mums vajadzētu baust eh, solidaritāti tiem demokrātiem, kas cīnās Venecuēlā. Uh, Un uh, arī mūsu delegācija dosies uz Nikaragu un uh, vēros tur ļoti sarežģīto situāciju. Bet uh, tas viss ir savietojams ar šāda veida nolīgumu un asociatīvo situāciju. Paldies, uh, Rodrīgas Piņēro kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu arī sveikt abus referents un paldies viņiem par ļoti konstruktīvu attieksmi, kā rezultātā mēs esam panākuši plašu vienprā, vienošanos. Uh, Parakstot šos līgumus, protams, ir eh, svarīgi tos izvērtēt. Eiropas Savienības tirzniecības eh, nolīguma īstenošana ar Peru, Kolumbiju un Centrālu Ameriku, tam, tam visam ir tādi kopīgi punkti. Pirmkārt, strateģiskā vērtība. Šie nolīgumi veido alianses eh, Tāpat nodrošina multilaterālismu, reģionālo attīstību un arī veicina ilgspējīgu attīstību, tā ka mūsu nolīgums ar Centrālu Ameriku ir viens no, ir pirmais eh, reģionālais līgums, ko noslēdzam ar eh, Centrālu Amerikas eh, valstīm līgums ar Ekvadoru joprojām vēl pagaidām ir atvērts, bet visas puses ir izmantojušas radušās iespējas, un mēs esam redzējuši, kā ir uh, diversificējušās uh, ekonomikas. Uh, uh, sociālisti ir izteikuši prasības um, ilgspējīgas attīstības jomā, to grib uzsvērt abu nolīgumu sakarībā. Mums ir ilgtermiņa saistības un notiek arī ilgtermiņa dialogs. Tirzniecībā tam ir jābūt atbilstošam cilvēktiesībai un ilgspējīgas um, attīstības faktoriem. Mēs vēlamies, lai būtu plaša līdzdalība un daudzas eh, citas eh, lietas, eh, kas jāsaka ir radušās un aktivizējušās šo līgumu ietekmē. Un tas tik tiešām parāda, ka sabiedrība ir ņemta vērā šajos nolīgumos. Mēs redzam, ka cilvēki dodas uz citām valstīm, bet viņi reizēm sastopas ar tādu pilnīgu sienu, vai arī, ja mēs skatāmies uz Nikaragvas situāciju vai nolīgumu, miera nolīgumu, mums ir jāskatās, kādus uh, instrumentus, mieru nesošus instrumentus mēs varam izmantot ar šādiem um, tirzniecības nolīgumiem. No sociāldemokrātis demokrāta puses es gribētu, lai mēs stiprinātu savu darbu, īstenojot šos nolīgumus, un lai tas tiktu darīts iedarbīgākā un iekļaujošākā veidā. Uh, Mums ir arī sādaļa madiem vidējiem uzņēmumiem, tāpat arī sādaļa cīņai pret uh, nodokļu noziedzību un korupciju, tāpat arī par dzimumu līdztiesību un uh, uz sankcijām balstītu mehānismu, ja ir, uh, teiksim, gadījumi, kad nav iemērtots līgums. Un tāpat, protams, arī mums ir jāpild Parīzes mērķi Eiropas Savienībai un Centrāla Amerikā ir daudz kopīgi mēķi, un mums ir daudz, kas, ko darīt, nodrošinot godīgu un inkluzīvu tirzniecību. Paldies, un Hiršs kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāres kundze. Mums ir jābūt brīvās tirzniecības politikai, kas balstās uz konkrētām normām, un jāsaka, tie ir lieli ES panākumi, un mēs arī redzam, ka mūsu liberālās grupas rokraksts šajos līgumos arī kļūst aizvien saredzamāks. Tas nāk par labu visiem, MVU tādā veidā var labāk attīstīties, tiek garantēta arī labāka ilgtspēja, un tā mēs iedomājamies, lūk, modernu. Uh, tirzniecības politiku. Tagad, eh, noslēdzot šos nolīgumus ar Kolumbiju un Peru, mēs eh, atrodam, mēs esam eh, tādā ļoti izšķirīgā punktā. Jādomā par darba ņēmēju tiesībām, jādomā par MVU, lai partneru valstīs arī tie varētu brīvi attīstīties. Jādomā arī par nolīgumu stratēģisko vērtību, jo Ķīna ļoti agresīvi sāk izvērsties Latīņa Amerikā, meklējot jaunas noieta tirgus. Bet jāsaka, ka Ķīna nepiedāvā tādu tirzniecības politiku, kas balstītos uz vērtībām un normām. Uh, Kolumbijā jāsasaista šis nolīgums ar miera procesu virzīšanu uz priekšu, jo, diemžēl, tas pēdējā laikā ir iestagnējis. Stabila Kolumbija ir šī reģiona ekonomiskais ankurs. Jādomā arī par mazākiem Dienvidu Amerikas tirgiem, tos nedrīkstam ignorēt. Asociācijas nolīgums eh, nevienmēr eh, darbojas nevainojami, nevienmēr tiek eh, pilnībā izmantots pieejamais potenciāls un uh, Eh, Eiropas eh, Savienības pakalpojumiem un produktiem nevienmēr tiek garantēts, eh, garantēta pilnīga pieeja Latvijas-Amerikas valstu tirgiem. Eiropai jākļūst par tādu kontinentu, kur rodas iespējas, stabilas, spēcīgas tirzniecības attiecības ir ļoti svarīga šādas politikas sastāvdaļa. Paldies! Paldies! Un tagad pusotra minūte. Uh, Hautalas kundzei. Uh, zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji, komisāras kundze. Ir nedaudz nērt šādās kopējās debatēs runāt par tik ļoti atšķirīgām valstīm kā Kolumbija, um, Peru un Centrāla Amerika. Un um, man tik tiešām būtu gribējies, lai jūs varētu pieturēties pie tradīcijas, ka uh, atsevišķi tiek aplūkot šie īstenošanas ziņojumi par katru konkrēto valsti. Uh, tā lai mēs varētu tos padziļināt, diskutēt. Bet vēlos pateikties Bēgas kungam par ļoti līdzsvaroto ziņojumu par Centrālu Ameriku. Mēs eh, tur redzam tādus ļoti būtiskus jēdzienus, piemēram, tiek pieminētas īpašās ražošanas zonas, ka tirzniecības eh, eh, preferences nedrīkstētu tur izmantot. Tāpat eh, gribētu paust savas bāžas par notikumiem, par notikumiem Gvatemalā, par ANO starptautiskās komisijas izraidīšanu. Uh, kas izskata nesodāmības jautājums, tas ir ļoti kaitējoši biznesa un um, uzņēmē darbības vidēji valstī, un es domāju, ka mums šādā gadījumā vajadzētu būt daudz stingrākiem. Par Kolumbiju un Peru. Kolumbija, manuprāt, tur ir laiks uh, aktivizēt cilvēktiesību klauzulu, jo ir nogalināti tik daudz cilvēktiesību aktīvisti. Un, komisārs kundze, gribētu dzirdēt no jums par uh, Peru arotbiedrību sūdzību, ka ir aizdomas, ka tiek samazināti vidas un sociālie standarti, kas it kā notiek uh, saskaņā ar šo pirmās tirdzniecības nolīgumu. Kā jūs varētu komentēt uh, šo sūdzību no Peru arotbiedrībām? Paldies! Elnézést kérek bocsásson meg. Most pedig szólítom Helmut. Tagad uzstāsies Helmuts Šalts kungs. Lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze, komisārs kundze. Ir tikai pienākusi otrā 2019. gada nedēļa, bet eh, Kolumbijā jau ir nogalināti seši cilvēktiesību aktīvisti. Šie briesmīgā politisko. Uh, slepkavību bilance tiek turpināta arī šajā gadā. Kā tad Eiropas komisija savā bilancē nepiemina šādus faktus? Vārdarbība, represijas, slepkavības nav nekādi nenozīmīgi fakti. Mums ir jābalsta sava tirzniecības politika uz skaidrām vērtībām, ir jāpārtrauc nolīgums, līdz cilvēktiesību situācija valstī neuzlabosies. Un jāsaka, ka vairumam Kolumbijas iedzīvotāji šis nolīgums ir piedāvājis gaužām maz. Vai mēs kā Eiropas Savienība, ja mēs kā Eiropas Savienība neko nedarīsim, tad vārdarbība un cilvēktiesība pārkāpumi tikai pieaugs apmēros, ne tikai Kolumbijā, bet arī Andu reģionā un Centrāla Amerikā. Domājot par jaunievēlēto prezidentu um, Bolsonaro Brazīlijā, ir patiešām jārūpējas par viņu pieņemtajiem lēmumiem, un arī tagad tropu mežos draud milzīgs konflikts ar pamat iedzīvotājiem, un tas varētu varētu kādā brīdī pat uh, ieņemt globālu dimensiju. Ja mēs runājam par cilvēktiesībām un klimata aizsardzību, tās ir jāievēro. Mēs nevaram vest sarunas ar cilvēku, kas neievēro cilvēku tiesības. Paldies! Mēs ar viņu nevaram vest sarunas par Merkoziru līgumu. Paldies! Un Paldies, ka pieturējāties arī pie jums atvēlētā laika. Un Žamē kundze, paldies priekšsādātāji kolēģi. Tas ir papildus elements šajā eksplozīvajā kokteilī, un tas izriet no briesmīgajām uh, sekām lauksaimniecības uh, politikā, uh, aizjūras teritorijās, attiecībā uz banānu audzēšanu, cukuru un sabiedrības veselību. Kolumbija, jūs zinat, ir smagsvars ekonomikā un neievēro ne sanitārās, ne vides normas, ne cilvēktiesības, ne bērnu, ne darba tiesības. Un arotbiedrību pārstāvi tiek nogalināti, narkotika kartelis tikai uh, zied un plaukst Peru. Vairāk kā 3 miljoni bērni no 6 līdz 13 gadiem uh, strādā bez mazākās sociālās uh, aizsardzības. Uh, jūs attīstat verdzību šajās trešajās valstīs, jūs nerūpēties par mūsu līdzcilvēku veselību, un jūs neko nepanākat. Šīs sarunas ir noderīgas tikai multināliem uzņēmiem, un tās ir pret šo valstu tautām. Paldies, Andriķienes kundze, nākošā. Paldies, kolēģi! Peru ir viena no ātrāk augošajām valstīm reģionā, un Kolumbija ir trešā lielākā ekonomika Latīņa Amerikā, un tāpēc nolīgums ar Eiropas Savienību šīm valstīm ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs pilnībā atbalstam Kolumbijas miera nolīgumu, un šajā kontekstā ir ļoti svarīgi uh, Eh, runāt par efektīvu nolīguma īstenošanu, saistot to ar mieru nolīgumu. Abas valstis ļoti smagi cieš no humanitārās krīzes Venecuēlā. Eh, tās abas ir uzņēmušas lielu migrantu skaitu, un tas ir attiecīgi jānovērtē. No otras puses, Ekvadoras iestāšanās nolīgumā varētu būt pozitīvs solis, tāpat laikā nolīgums tiek paliek atvērts arī citām reģionu valstīm. Es īpaši gribētu pateikties eh, kolēģiem Santiago. Uh, Eh, Fisas par eh, to, ka viņš ietvēra jomas, kur ir nepieciešams tālāks progress papildus tam. Tāpat arī tiek eh, izvērtāts jomas, kuras vajadzētu iekļaut nolīgumā, piemēram, sadaļa cīņai pret nodokļu nemaksāšanu, naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu. Tātad tas viss būtu jāparedz ar pārskatu klauzulas palīdzību. Izmantosim šīs iespējas. Paldies, un Grasvanderhains kundze nākošā. Werte Kommissarin, Komisārs kundze, dārgie kolēģi, mums ir jādomā arī par ilgtspējas nodaļas ieviešanu uh, Kolumbijas ES nolīgumā, bet, diemžēl, uh, tas netiek uh, īstenots apmierinoši, joprojām tiek pārkāptas cilvēktiesības. Jau seši cilvēki šogad ir kļuvuši par slepkavību upuriem pēc uh, tirzniecības nolīguma noslēgšanas mums ir jāvēro, kā notiek īstenošana, it sevišķi uh, runājot par ilgspējas nodaļu. Nevaram parakstīt nolīgumus, uh, tad lepni domājam par. Uh, cilvēktiesību ceļu kārtas ievērošanu un nerūpējamies par tālāk notiekošo. Tādēļ ir jārunā par nolīgumu īstenošanu un lietas ir jāsauc īstajos vārdos. Vēlējos atkārtot, ka, ja notiek cilvēktiesība, sociālie un vīdes standarti un netiek ieviestas sankcijas, nu tad neko nevar panākt. Ir jābūt arī sankciju mehānismam ieviestam šajā ilgspējas nodaļā. Paldies! Paldies! Kad pieturēties arī pie sava izteikšanās laika un nākošā runātāja Sančēs Kaldentei kundze. Paldies, priekšsādātāji! Mēs eh, šeit eh, runājam par tirzniecības eh, priekšrocībām. Situācija Centrāla Amerikā ir diezgan šausminoša. Nikaraga, Honduras, Gvatemala. Tur darbojas starptautiskā komiteja. Mēs zinām, ka tur valda nesodāmība un tas tik tiešām ir ļoti slikts jaunums attiecībā uz tiesiskumu. Uh, bet eh, jāsaka, ir organizācijas, kas izmanto šo nesodāmību un korupciju. Ir organizācijas, kuras nes Eiropas uzņēmumu vai to mm, filiāļu nosaukums. Tikai tirzniecības eh, sadaļa principā ir operatīva un nepārējie pīlāri. Tā ka šis principā ir tāds neoliberāls modelis. Eh, tas ir modelis, kas liek cilvēkus mm, Mm, centrā, bet mums jānodrošina, lai cilvēktiesības un vides klauzulas būtu saistības. Mēs ar nožēlu atzīmējam, ka ziņojumā netiek nu, ievērot uh, cilvēku un iedzimto cilvēku un zemes īpašnieku tiesības šajā reģionā. Paldies! Uh, vārds. Uh, Eh, Kolumbijekungam paldies, eh, komisārs kundze, un atkal vēlreiz eh, mēs runājam par Eiropas Savienību un trešajām valstēm vai zonām. Ir milzīgs tirzniecības deficīts par labu Eiropas Savienībai, ir aplēses par tirzniecības plūsmām un mūsu uh, ģeogrāfiskās uh, uh, izcelsmes uh, produktiem netiek nodrošināta aizsardzība. Ja jūs skatāties uz nolīguma apmēru ar Merkosūru, tad nu ir daudzi trūkumi, slēpti trūkumi. Centrāla Amerika ir pilnībā integrēta plašākos Amerikas tirgos. Viņiem ir uh, ģenētiski modificētas sēklas no Son, tro, mm, Santo, un uh, tāpat arī tiek uh, ražots apšaubāms kvalitātes uh, lases, mm, tāpat arī Panamas kanāla aspektu. Mums ir jāsaka nē šim nolīgumam un jāaizsargā mūsu neatkarīgums un jāprasa pārtīgas drošība un tāpat arī tiesniecības interešu ievērošana. Paldies un tagad mm, Mato kungs vienu minūti. Paldies. Mums ir jādomā par attiecību uzlabošanu ar Centrāla Amerikas valstīm, jādomā par eh, ilgtspējīgu ekonomisko attīstību jau izskanēja doma, kas tad galu galā ir ieguvēji eh, parakstot eh, šādus nolīgumus produkti no no ultraperifēriem reģioniem tiek atbalstīti lauksaimniecības produkti un arī citi. Līdz šim brīdim gan nav tikušas ieviestas nepieciešamās sistēmas un nav tikuši ievēroti noteikti sliekšņi. 359 un 143 procenti ir noteikties liekšņi Gvatemalai un Nikaragvai. Tas patiešām rada bāžas, jo tas mm, nodara kaitējumu, piemēram, Panamas tirgumu. Tas ir jāņem vērā. Paldies, un tagad eh, Žērē Gū eh, kungs no SDE grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Latīņa Amerika mums ir ļoti svarīgs tirzniecības partneris, runājot par ģeopolitisko un arī tirzniecības dimensiju. Es vēlējos pateikties referentam, kas ir rīkojies tik eh, prātīgi, ka mēs eh, varam tagad arī visi piedalīties diskusijās. Un eh, Kolumbijas nolīgums ir jāpapildina arī ar miera procesu ievērošanu. Ir jāizdara spiediens uz Kolumbijas valdību, lai tiktu pielikts punkts vardarbībai un cilvēktiesību pārkāpumiem, kas nesaskan ar tirzniecības un sadarbības politiku, kas ir um, cieņā pie mums. Nikaragva, Hondurasa uh, ir ļoti nabadzīgas valstis, arī tām vajadzētu palīdzēt. Mums ir arī jāievieš sankcijas tad, kad tas ir nepieciešams, un ir jārunā par šo valstu demokratizāciju. Uh, Tagad Jaroslavs Valesa uz vienu minūti. ETP grupa. Paldies! Ir patiešām eh, lielisks potenciāls sadarboties ar šīm valstīm daudzās jomās, arī tirzniecībā. Ir jābūt arī dialogam politiskajā, sociālajā un ekonomiskajā plāksnē. ES eh, tirzniecība ar šo reģionu pēdējos desmit gados ir dubultojusies eh, un ir parakstīti tirzniecības nolīguma ar 26 no 33 Latīņamerikas, Karību baseina un citām valstīm valstīm, iekļaujot arī nolīgums ar Kolumbiju un Peru. Tādā veidā var arī labāk liberalizēt šo politikas jomu. Uh, nenogurstoši varu atkārtot, ka tirzniecības nolīguma neatiecas izolētā veidā tikai uz tirzniecību. Mēs runājam arī par ilgtermiņa apņemšanos ievērot cilvēku tiesības, sociālas tiesības, pamātiedzīvotāju, lauksaimnieku tiesības, kā arī vides normas. Tirdzniecība piesaista investīcijas šīm valstīm un daudzi uzņēmumi tādā veidā var uzaudzēt muskuļus vietējā tirgu, lai varētu pastāvēt bet arī startautiskajā. Mēs varam parūpēties par papildus izaugsmi un labklājību šajā reģionā, domājot arī par ģeopolitiskajiem ieguvumiem. Paldies, tagad Fondenkandelārs kungs lūdzu. Paldies! Es strādāju lauksaimniecības komitejā un esmu Bēļģis, un ļoti labi, ka varu vēl tagad pēdējā brīdī pirms debašu noslēguma izteikties. Protams, mums ir jābūt labām attiecībām ar Latīņamerikas partneriem. Eiropas komisija arī patiesībā pie tā tagad strādā. Mūsu partneriem gan ir jābūt tikpat ambicioziem kā mums, Un Beļģijā cilvēki ir pārsteigti, vērojot to, ka Kolumbija ir ievērususi dempinga pasākumus pret eh, saldētiem frī kartupeļiem. Jāsaka, ka šie pasākumi ir um, ierobežoti uh, un uh, tarifi ir uh, visai zemi, bet, uh, nu jā, Bēļģiem tagad nākas uh, ķīķināt par uh, šiem kartupeļiem un ir iespēja atkal par tiem runāt. Bet mūsu lauksamniekiem tas nozīmē tomēr arī pielāgošanos uh, šādiem problemātiskiem apstākļiem. Mums ir jācīnās par saviem pilsoņiem, ne tikai par lielajiem uzņēmumiem, bet arī par mazajiem mazajiem, kam ir grūtāk izcīnīt savu vietu zem saules. Piemēram, ģimenes uzņēmumi, ja pret viņiem ir negodīga attieksme, tad mums ir par uh, to jārunā. Un komisāris kundze, jums patiešām šo jautājumu vajadzētu nekavējoties atrisināt eh, PVO ietvaros. Pal PTO ietvaros. Paldies, paldies. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Gan kirto felszólását lehetőségét mind a... Mums nav pārāk daudz laika atlicis, seši kolēģi vēlas runāt, visiem došu vārdu, bet lūdzu, nerunājiet ilgāk kā paredzēts. Paldies! Milan Monakungs. Attiecības starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku ir ļoti senas. Mēs esam dabiski sabiedrotie. Un jāsaka, tagad vērojam protekcionisma izpausmas Eiropas Savienībā. Šādi tirzniecības nolīgumi ir iegumums visiem, it sevišķi Latīņa Amerikas valstīm. Tādā veidā valstis var nostāties uz modernizācijas un attīstības ceļa, kā arī dažādot savus eksportējumos produktus, to klāstu. Uh, Jāsaka, ka eksports no ES nepieaug tāpat kā vietējais patēriņš. Mums ir jādomā arī par fiskālās konsolidācijas uzlikto slogu, bet šādi nolīgumi ir nepieciešami, tā skaitā, lai arī radītu jaunas darba vietas. Un uh, Mālstrēmas kundzes veiktais darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs. Šī ir vēsturiska iespēja. Mēs nedrīkstam palaist garām šo iespēju. Paldies! Tagad uh, Juan Fernandes kungs no sociālistu grupas. Paldies, kā Eiropas uh, sociālists. Uh, es gribu teikt, ka, protams, uh, šajās. Uh, šajos tirzniecības nolīgumos ir arī jāievieš klauzulas, kas attiecas uz cilvēktiesībām un ilgspējīgu attīstību. Es saprotu, ka Latīņa Amerika ir strateģisks partneris. Nāku no ultraperifēra reģiona, no Kanārijas salām, un mums ir arī eh, vairāki tādi sektori, kas cīnās ar grūtībām tieši lauksaimniecībā. Ir jābūt konkrētiem drošības mehānismiem, lai būtu arī iespējams kompensācijas, ja šāda sadarbība, tirzniecība nelabvēlīgi ietekmo uh, jūtīgu produktu uh, Uh, ražošanu ultraperifērajos reģionos. Ja sensitīvie sektori saņems kompensācijas, uh, tas, uh, protams, ir labs solis, un Eiropas Savienībai šādas saistības ir jāievēro. Mārijas kungs no EKR grupas lūdzu viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs runājam par ES un Kolumbijas un Peru tirzniecības nolīgumu īstenošanu. Protams, Latvijas-Amerikas valstīm ir jāievēro konkrētas procedūras un noteikumi. Vīdes aizsardzība, cilvēku tiesības un eh, neapšaubāmi ir jāievēro arī darba ņēmēja tiesības. Visi šie aspekti atbilstošajām valstīm ir jāuztver ļoti nopietni, un Eiropas Savienībai ir jābūt nepiekāpīgai, jāparūpējas, lai tiktu sargāta mm, pamatiedzīvotāju kopiena, lai uh, milzīgie uzņēmumi nemēģinātu nelikumīgi piesavināties viņiem piederošo zemi, un ir arī jāievēro dzimuma līdztiesība. Mēs uh, saprotam, ka šādi nolīgumi varētu arī nelabvēlīgi ietekmēt uh, Eiropas Savienības tautsaimniecības uzplaukumu. Tādēļ uh, viss tas ir ļoti rūpīgi jāapsver. Paldies! Un tagad no zaļo grupas Mirāns kundze uz minūti. Gracias, prezidenta. E un, e, inform... Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojumā un debatēs vajadzētu runāt par katru reģionu un teritoriju atsevišķi. Tā vietā, lai runātu tā ļoti plaši un vispārīgi par nozīmīgu pasaules reģionu, kurā ir tik liels iedzīvotāju skaits, mums grupā domājam, ka šīs komisijas veiktais monitorings būtu jāuztver ļoti nopietni. Jā, ja Jādomā, ka šādai novērošanai monitoringam jānotiek tieši īstenošanas laikā. Es runāju par uh, nolīgumu ar Kolumbiju un Peru. Un daudzi pilsoniskās sabiedrības pārstāvi šajās valstīs patiesībā protestē pret nolīguma noslēgšanu. Un arī Panamā situācija ir e, ļoti nopietna. Ir daudz jautājumu, kam nav tikusi pievērst uzmanība, un Panama ir arī pazīstama kā nodokļu paradīze. Atcerēsimies arī Panamas dokumentu skandālu. Jācīnās pret naudas atmazgāšanu, nodokļu nemaksāšanu. Jā, Mums patīk pirkt Kolumbijas kafiju, Hondurasas banānus, bet par Panamas uh, līdzekļu atmaskāšanu neviens vispār neko nesaka. Uh, Gīgaut kungs pēdējais runātājs. About... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nevaram runāt par cīrdzniecības nolīgumiem, nerunājot par to, kas notiek Nikaragvā. Ir notikuši um, uzbrukumi uh, pret neatkarīgiem žurnālistiem, pilsonisko sabiedrību un cilvēki tiek iebaidīti arī žurnālisti un NVO pārstāvji tīpaši. Preses brīvība ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Eiropas Savienībā jāizmanto sava politiskā ietekme, lai parūpētos, ka partneri ievēro starptautiskās cilvēku tiesību saistības. Uh, Komisija turpina uzskatīt, ka tirzniecības politika ir vislabākais instruments, lai veicinātu cilvēku tiesību ievērošanu visā pasaulē. Bet rezultāti joprojām nav taustām. Eiropas Savienībai vajadzētu tomēr parūpēties galvenokārt par cilvēktiesību ievērošanu, nevis tikai par savu investoru interesēm. Privātajiem uzņēmumiem ir beidzot jāsāk ievērot cilvēktiesības. Mēs oktobrī nobalsojām par šādu mehānismu ieviešanu, tad lūdzu darbosimies attiecīgi. Dziękuję bardzo pani poseł. Dobry wieczór. Witam serdecznie panie. Witam. Liels paldies. Paldies visiem. Tagad es tikko kā palūkojos tiešsaistē un varu paziņot, ka apvienotās karalistes eh, apakšpalāta ir noraidījis Brexit vienošanos. Tādēļ rītdien notiks debates par šo jautājumu un arī uzticības balsojums eh, apvienotā karalistē. Vienkārši vēlējos jūs par to informēt, ja nu gadījumā to nezinājāt. Un Paldies locekļiem, eh, kas izteicās brīvā mikrofona procedūras ietvaros, un tagad došu vārdu komisārs Mālstrēms kundzei. Paldies, eh, priekšsēdē kungs. Mēs šodien nediskutējam par Merkosūru vienošanos. Tāda vēl nav. Taču labprāt atgriezīšos plenārsēdē par to diskutēt, ka tāds būs, un es ceru, ka tā būs. Taču runāt par šīm divām vienošanām, tas, protams, ir parlamenta ziņā, kā vēlties organizēt šīs debatas, taču eh, runāt par reģionālajām. Uh, nolīgumiem ir grūti par katru valsti diskutēt, taču komisija tikko kā ir uzsākusi sagatavošanos, lai izvērtētu abus šos nolīgumus par katru šo valsti. Mēs varam teikt, ka šī nolīguma ir ļoti daudz ko devuši, taču, protams, ka vēl darba daudz, un kā jau minēja abi referenti, ir tagad jākoncentrējas uz īstenošanu, ir jāpēc darbs par MVU jomu, kā jūs minējāt, Mums jākoncentrējas, jāpievērš lielāku uzmanību MVU šajās valstīs, jāvelta. Mums ir pieejama informācija datu bāzēs par izcelsmes datiem jāstrādā. Un mēs cenšamies tiešām savest kopā mūsu uzņēmumus ar Latviju Amerikas uzņēmumiem. Šie eh, nolīgumi savā veidā ir labi, taču arī zināmā mērā nosvecojuši, gandrīz desmit gadus veci, jo tika noslēgti 2010. gadā. Šo, šobrīd mēs pieprasītu pilnīgi citas lietas iekļaut šeit, un mēs noteikti ar mūsu partneriem pārdomāsim šos jautājumus, kā to varētu darīt arī turmākajos posmos. Protams, ka daudzās no šīm valstīm pastāv eh, bažas par pamats tiesībām, par cilvēktiesībām. Nikaragvas gadījums ir ļoti satraucošs. Mēs esam par to diskutējuši un par to, ka ne tikai ar šiem nolīgumiem ir iespējams ko panākt, ir vēl citi instrumenti. Un ar ārlietu ministriem, manuprāt, nākamnedēļ tas notiks. Mēs diskutēsim tieši par Nikaragvu un sekos arī ziņojums. Jūs pieminējat arī cilvēktiesību dialogu. Uh, Mēs arī strādājam pie tā ar šīm valstīm, taču nedrīkst noliegt to, ka ir panākt zināms progress, jo īpaši es aktīvi strādāju ar Peru par to jautājumu, kur pieminēja Hautenavs kundze, kur vairs šeit nav, tas attiecas uz darba jautājumiem, un ir noticis progress.